Kā jau es sacīju, sveicu mūsu vidū mūsu īpašo viešņu un viņu pavadošo delegāciju. Mums ir liels prieks, ka šodien kopā ar mums esat jūs un jūsu delegācija šajā ārpuskārtas sanāksmē. Un mēs zinām to virzību uz priekšu un to straujo izaugsmi, ko ir piedzīvojusi Brazīlija, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi tīpaši attiecībām starp Brazīliju un Eiropas Savienību. Es vēlreiz gribētu izteikt jums mūsu pateicību un sirsnīgi sveikt jūs mūsu lauksaimniecības komitejas sanāksmē Eiropas parlamentā. Sveicam ministri Katju Abreu un viņu pavadošo delegāciju senatoru Lemusu delegācijas locekļus Martinsu, Anastasiju, Filio Abreu, Eiropas parlamenta deputātu Kaleo un arī viņa ekscelenci vēstnieku Mačādo. Sveicam jūs visus un paldies, ka esat šodien kopā ar jums. Paldies visiem delegācijas locekļiem. Tāpat ir klāt eh, delegācijas ar Brazīliju priekšsēdētājs Sirsnīgi sveicu jūs visus. Kā jau es sacīju iepriekš, ministrē piekrita Šai sanāksmē ar Eiropas parlamentu mēs apzināmies, cik nozīmīgas ir mūsu attiecības ar Brazīliju, mēs apzināmies to spēku, kāds piemīt lauksaimniecībai, to apjomu, kāds ir Brazīlijas eksportam, e, tāpēc ir ārkārtīgi daudz materiāla, par kuru var izteikties, un, ja neiebilstu, tad bez liekas kavēšanās ministrs kundze došu jums vārdu. Pēc tam varēs izteikties politisko grupu koordinatori, un pēc tam būs jautājumu un atbilžu kārta, kurā piedalīsies deputāti no Eiropas parlamentā. Ja neiebilstat, tad dosim jums vārdu bez kavēšanās. Paldies, priekšsēdētāji! Es Vēlos pateikties Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājiem Sikerskim, kā arī visiem pāriem šīs komitejas locekļiem, eh, komitejas, kas ir ļoti svarīgi gan Eiropai, gan Brazīlijai. Tāpat arī es vēlētos sveikt visus ekspertus, tehniķus, un visus šodien klāt esošos. Es gribētu pasvītrot to, ka klāt ir man pavadošie Brazīlijas parlamenta deputāti. Šajā misijā mēs e, iepriekš bijām Parīzē, šodien esam Briselē un turpinām savu vizīti uh, uz Ženē, Ženēvā. Uh, mūsu klāts uh, šodien ir vairāki Brazīlijas parlamenta un senāta deputāti kuri pārstāv Brazīlijas eh, provinces Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Guģēdas štātu un Arī sveicu senatori Martinsu, kura mūs ir uzņēmusi šeit Brīselē. Godājumais priekšsēdētāji, dāmas un kungi, visas klātesošās puses ir gandarīts par iespēju tikties šodien ar jums, un arī priekš mani šī ir ārkārtīgi nozīmīga iespēja izteikties Eiropas parlamenta lauksaimniecības komitejā, esot Brazīlijas lauksaimniecības, lopkopības un apgādes ministrei. Gribētu darīt jums zinām savu redzī, redzējumu um, un Brazīlijas redzējumu, kāda ir uh, situācija pašreizējā brīdī. Pirmkārt, pilnīgi leģitīmi ir tas, kā lauk par lauksaimniecību runājot, lai pasauli varētu saražot pārtiku visiem iedzīvotājiem un lai šie ražojumi būtu eh, pieejama visiem bez izņēmuma. Pēdējās eh, pār eh, desmit Eh, des, eh, pēdējās dažās desmitgadēs ņemot vērā jaunietekmes valstu pieaugumu ir bijis vērojams vispārīgs progress, samazinot galējo nabadzību visā pasaulē. Eh, šķiet, nevienā citā pasaules vēstures brīdī nav bijis vērojams tik um, vērojama tik plaša virzība uz priekšu. Daudzas valstis, tais it īpaši Āzijā un Latīņa Amerikā, ir izkļūšas nogalējās nabadzības, lai iekļūtu darba un patēriņa pasaulē. Tāpat arī šīs izmaiņas nozīmē nu, lielus izaicinājumus lauksaimnieciskai ražošanai. Daudzās valstīs Eh, lauksaimniecības eh, izmantojamās platības ir sasniegušas eh, galējo robežu un ir jādomā par ražošanas iespēju paliel, paplašināšanu. Mēs redzam, ka pieaug iedzīvotāju skaits saskaņā ar prognēzi, prognozēm 2000. 2050. gadā būs eh, papildus 2 miljārdi patērētāji. Tas nozīmē, ka ir jāparedz praktiskas iespējas, lai saražotu vairāk un labāku uzturu, kas būtu pieejams visiem. Ja mums neizdosies garantēt eh, pārtikas eh, drošumu globālā mērogā, mēs nevarēsim garantēt uh, E, sociālo stabil, un politisko stabilitāti e, trauslākos apgabalos. Brazīlija līdz ar citām valstīm varētu nākt ar nozīmīgu devumu šai lauksaimniecības e, produkcijas ekspansijai. Kā jūs zināt, mūsu, mēs esam plašā teritorijā, dzīvojoši 8 miljoni kvadrātkilometru, bet tikai 28% ir izmantoti lauksaimnieciskai ražošanai. Un ir lauku zemes īpašumi. Ja mēs atskaitīsim pilsētu apgabalus, infrastruktūru un uh, ūdens baseinus, kas ir 11% no mūsu tērijas, tad 61% mūsu teritorijas ir pilnībās saglabāts eh, sākotnējā vidē. Eh, turklāt mūsu apkārtējās vides kodeks ir viens no visvairāk izstrādātajiem un detalizētākajiem visā pasaulē. Mums ir jādomā, vai mēs varam iekļaut lauksaimniecības zemes vidū jaunus apgabalus, tur, kur likums to atļauj, vai arī jādomā par tiem apgabaliem, kuros produktivitāte ir zemākā. E, Taiskaitā par lokopības apgabaliem. Pēdējo gadu laikā visi lauksaimnieciskie ražotāji un jaunietekmes valsts, tāpat kā Ķīna un Krievija, eh, Brazīlijā eh, ļoti strauji pieauga lauksaimniecība, lauksaimnieciskā ražošana. Kopš 70. gadiem mēs esam vērojuši uh, strauju produkci, eh, produkcijas pieaugumu pēdējo 20 gadu laikā. Mēs esam ietaupījuši praktiski 50 miljonus tikai sēklu ražošanā. Mums ir zemes lauku ražotāji un advancēta tehnoloģija, lai mēs varētu palielināt mūsu ražošanu it īpaši caur eh, produktivitāti. Mūsu ražojumi esošajos eh, ekonomiskajos apstākļos, des tuvāko desmit gadu laikā varēsim eh, palielināt par 50 eh, miljoniem tonu sēklu ražošanu un par 8 miljoniem e, tonu gaļas produkcijas ražošanu. Tas arī nozīmē, ka var paplašināties meža izciršana. E, mūsu ražojumi ir konkurētspējīga, pirmkārt mums ir spēcīga apkārtējās vidas kontrole, kas garantē uh, apkārtējās vides eh, kvalitātes saglabāšanu, bet arī, lai varētu saglabāt tik vienā apgabalā vismaz 20% no attiecīgās zonas un ūdens eh, klājuma piekrastēs. Ir jāapzinās, ka Amazonas apgabalā as eh, likums attiecas uz 80% īpašumu Amazonijas baseinā. Tāpat ir apgabali, kuros tiek saglabāti 50% eh, saglabāšanas zonu. Un pēdējie pētījumi mums ir palīdzējuši veidot lauksaimniecību, kas ir piemērota tropiskajiem apstākļiem. Tāpat ir jādod iespēju patērētājiem saņemt labākus un lētākus produktus, veicināt aktivitātes, kas ir produktīvākas, palielināt ienākumu. Tāpat starptautiskā tirzniecība tuvina tautas un tās integrē nozīmīgā starp, savstarpējā atkarībā. Ar gandarījumu ziņoja, ka Brazīlija ir apņēmusies turpināt sarunas, lai veidotu brīvās tirzniecības zonu starp Merkusuru un Eiropas Savienību. Ļoti būtiski šo sarunu turpināšana ir, lai apmaiņa ar piekļuvī tirgumu un un piekļūt tirgumu norisinātos maksimāli e, drīz. Tāpat arī notiks 93. asamblējā dzīvnieku veselībai, kurā uh, divi Brazīlijas štati, Rio Grande un Santa Katarīna, ir saņēmuši uh, E, certifikātu, ka tie ir brīvi no klasiskā cūkumērja. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi mūsu lopkopībai, un mēs sagaidām, ka tuvāko e, trīs gadu laikā pārējie 14 Brazīlijas štati sasniegs šo pašu pozīciju. Tāpat arī mēs e, strādājam, lai varētu šo mērķi sasniegt. Mēs sagaidām, ka mūsu ūgaļa, kuras kvalitāte un ir atzīta pasaules līmenī, varētu drīzumā tikt nopērkam arī Eiropas tirgos. Tāpat arī mēs esam iecerīši tādā pašā veidā virzīt sarunas ar Eiropas e, fitosanitārajām lēmējiestādēm, lai varētu veidot savstarpējo uzticību, stiprināt to, un mēs sagaidām ka tiks noslēgts fitosanitārs nolīgums starp eh, Brazīliju un Eiropas Savienību, lai varētu veicināt tirzniecības plūsmu starp mūsu valsti un Eiropas kontinentu. Pilnīgi droši tas nozīmē virzību uz priekšu starptautiskajā tirzniecībā, taiskaitā eh, lielopgaļai un citiem augu eh, dzīvnieku valsts izcelsmes olbaltumvielu saturošiem produktiem mūsu iedzīvotāju vidū un mūsu ekonomiskajos spēlētājos, tieši tāpat kā Eiropas Savienībā. Starp mums pastāv eh, kulturāli aspekti, kas nozīmē, ka eh, pastāv neusticēšanās šādām eh, modelim, bet tas ir kļūdains pieņēmums. Kultūra un patēriņš caur moderniem komunikācijas līdzekļiem ir kļuvuši pār cieši saistī, eh, saistāmiem, tāpat arī ražošanas ķēdes nepā, nepazīst nacionālās valstu robežas un ražojumi tiek izplatīti visā pasaulē. Ja mēs vēlamies attīstīties, tad mums ir jāapzinās tie izaicinājumi, ko nozīmē tiešniecības attīstībā. Šonedēļ Ženēvā es nākšu klāj ar vēstījumu, ka Brazīlija aicina stiprināt tiešniecības daudzpusējo sistēmu un tiktu iekļaut PTO. Pilnīgi lauks saimniecības iekļaušana daudzpusīgajā sistēmā un Dohas sarunkārtas pabeigšana ir nozīmīga Brazīlija. Eh, nebūs mierā ar minimāliem rezultātiem lauksaimniecības ziņā. Mēs sagaidām daudz vairāk. Brazīlija meklē reģionālo asociāciju iespējas, kas palīdzēs dinamizēt tās attīstību. Brazīlijas valdība piešķir lielu prioritāti tirzniecības nolīgumam ar Eiropas Savienību. Mēs esam gatavi turpināt sarunas, lai drīzā laikā panāktu līguma noslēgšanu, un mēs sagaidām, ka lauksaimniecības jautājumi nebūs šķērslis. Lauksaimniecības protekcionisms vēl vairāk nekā rūpnieciskais var novest pie sociālām un politiskām sekām, kas ir grūti paredzamas pārējai pasaulē. Noslēgumā es gribētu teikt, ka Eiropas Savienība varētu būt mūsdienu cilvēka viens no visskaistākajiem veidojumiem, kas ir apvienojusi tautas, kas pagājušos gadsimtos dzīvoja antagonismā. Un ir panāktas lietas, kas varēja kādreiz likties neiespējamas. Šāds iespējas man katru reizi, kad esmu starp jums Eiropas pilsoņiem. Paldies! Dziękuję, pani minister, za prezentację. Paldies, ministres kundze. Liels paldies par jūsu izklāstu. Liels paldies par tik detalizētu situācijas aprakstu. Tāpat arī mēs priecājamies par jūsu atzinīgajiem vārdiem par mūsu sadarbību. Patiešām sirsnīgi paldies par to. Mūs tas ļoti iepriecina. Kā jau es norādīju, vispirms mēs dosim vārdu koordinatoriem. Pirmais izteiksies Alberts Tess no Tautas partijas grupas. Lielas paldies, priekšādātāji! Lielas paldies arī eh, ministres eh, kundzei eh, Katijai Abrei. Paldies, ka varējāt ierasties pie mums lauksaimniecības komitejā Eiropas parlamentā. Es Vācijā Bundestāgā desmit gadus vadīju Vācijas un Brazīlijas sadarbības komiteju, un uh, es vēl ar vienu ar eh, ļoti lielu prieku atceros šos savus brazīļu kolēģus. Februārī es biju Brazīlijā, un pirmo reizi uz Brazīlijas devos 1988. gadā. Es varu jūs patiešām apsveikt kopš eh, šī tā laika Brazīlijā patiešām ir daudz, kas mainījies. 1988. gadā es eh, Uh, varēja konstatēt, cik ļoti uh, šī valsts ir cietusi. Un tagad es redzu, ka šie apstākļi ir pavisam citi. Februārī man bija iespēja par uh, to pārliecināties. Uzskatu, ka Brazīļus nosoda lieki, kā jau es teicu, 61% no Brazīlijas teritorijas ir biotopi. Un ja mēs lidojam pāri Brazīlijai ar lidmašīnu, tad uh, mēs varam redzēt, ka te nav runa par sabojātu ainavu. Tāpat arī eh, nav tā, ka uh, viss eh, ir tik slikti, kā uh, Eiropā bieži vien uh, var lasīt. Es uh, biju ciemos pie lauksēmnieka, kurš apsaimnieko uh, 300 hektārus, un 700 hektāri no šiem 300 hektāriem ir uh, mūža meži, taču uh, pārējā teritorija uh, jau 26 gadus atrodas ļoti labā situācijā, un šī situācija ir uzlabojusies pēdējos 20 gados. Tas, par ko jūs runājāt, es uzskatu, ka m, mm, abām pusēm vajadzētu būt gatavām uz sadarbību, ja runa par mūsu attiecībām. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi grūti uh, arī eksportēt uz Brazīliju. Mēs eh, redzam, ka tiek uzlikti ārkārtīgi lieli eh, šķēršļi. Tāpat, piemēram, ir grūti nosūtīt eh, medikamentus uz Mato Grosso Brazīlijā. Mēs vēlējāmies to darīt, bet tie tika aizkavēti muitā vairākus mēnešus. Mums, Eiropas lauksaimniekiem, ir eh, savas problēmas, kas varbūt Brazīlijā nav tik izteiktas. Mēs eh, mūsu lauksaimniekiem nosakam ļoti augstus standārtus, un viņiem ir ļoti grūti tos izpildīt, un viņi pieprasa, lai pārējie arī tos pildītu. Es, protams, nevēlos eh, pālā, pārāk ilgi runāt, bet es uh, domāju, ka ja man būtu 25 gadi, uh, Un, ja es vēlētos nodarboties ar lauksaimniecību, tad es eh, noteikti dotos to darīt Brazīlijā. Sirsnīgi jūs sveicu vēlreiz Eiropas parlamentā. Bardzo dziękujemy za te także elementy osobiste, za te osobiste elementy. Lielas paldies arī par jūsu personīgajiem komentāriem. Jebkurā gadījumā Albert, jūs varat uzbraukt uz Brazīliju arī nenodarbojoties ar lauksēmniecību. De Castro. Bijušais priekšādātājs un arī ministrs Itālijā. E Paldies priekšsādātāji sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Es vēlētos arī jums, ministres kundze, uh, teikt labus vārdus, sveikt jūs Eiropas parlamenta lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā un pateikties par jūsu uzstāšanos. Es vēlētos runāt par pārtikas drošumu, jeb nekaitīgumu. Tā ir globāla problēma. Šobrīd uh, iedzīvotāju skaits pastāvīgi pieaug un, protams, ir jārisina šis pastāvīgais pieprasījuma pieaugums. Uh, jūs, eh, jūsu valsts esat piedzīvojis pastāvīgu pieaugumu vairāku desmitgāžu laikā, šobrīd eksporta eh, jomā jūs esat valsts, eh, ir, esat pasaules līderis, jo īpaši sojas mm, jomā, bet es vēlētos runāt par citu lietu, mm, kuru arī esat piedzīvojis jūsu valstī. Tā ir programma, kura ir ļāvusi samazināt bādu Brazīlijā. Nulles bats. Un uh, bieži tiek runāts par šo īpašo programmu, lai cīnītos pret bādu Brazīlijā un par fantastiskiem rezultātiem, bet bez sociālās politikas bija arī lauksaimniecības politika, kura arī uh, guva ārkārtīgi labus rezultātus. Uh, Milānas uh, izstādē arī tiek runāts par šo Brazīlijas pieredzi, un es priecātos, ja arī jūs par to sīkāk pastāstītu, jo īpaši par rezultātiem. Eh, Lielas paldies, paldies arī par to, ka ievērojāt jums atvēlēto uzdāšanās laiku. Voģakovska kungs. Divas minūtes. Przewodniczący przełożę nas na chwilę. Paldies. Nikolson kungs, ja neieb... Ja neiebilstat, jūs varat izteikties e, pēc tā. Uh, Priekšādātā kungs ministris kundze, liels paldies par runāt. Liels paldies par to, ka varējāt ierasties. Es pati biju Brazīlijā 2012. gadā, devos eh, uz turienu delegācijas ietveros no Vācijas. Mani patiešām eh, ļoti iespaidoja intensīvā lauksaimniecība, tas, kā tiek izmantot augsne, un ka tas tiek darīts ilgtspējīgi. Vienlaicīgi um, ir arī ļoti daudz ganību, un tāpat arī ir daudz biotopu. Neskatoties uz to, Vācijā ļoti bieži tiek runāts par lietusmeža izciešanu. Uh, un par ģenētiski modificētajiem produktiem, kas pie jums tiek audzēti. Man būtu divi, trīs papildi jautājumi jums. Mēs uh, bieži vien uh, importējam ģenētiski modificētu sēklu, un es gribētu zināt, uh, vai uh, Brazīlijā ir vēl daudz teritoriju, kur tiek audzēta uh, ģenētiski nebotificēta sēkla. Bavārijā mums ir sadarbība ar Brazīļiem, un mums tiek stāstīts, ka mēs saņemam soju, kas tiek audzēta tradicionālā veidā, un šeit nav runa par ģēmo. Vēl kāds man ļoti būtisks jautājums. Uh, Jūs runājāt par pētniecību un attīstību. Tad, kad mēs bijām Brazīlijā, lauksaimnieki mums stāstīja par to, ka ņemot vērā to, ka pētniecība un attīstība ir apstādināta, eh, viņiem vajag tagad eh, izmantot eh, tādu sēklu, kas dod uh, vairāk ienākumu, kas ir ražīgāka, un līdz ar to te ir runa par ģenētiski modificētiem organismiem. Vēl es gribētu jautāt par sarunām par TTIP, par tirzniecības un investīciju nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASV. Gribētu zināt, vai Brazīlijas ražotāji šeit eh, saskata, uh, saskata mm, trūkumus, uh, kaut kādas negatīvās puses, kas no tā varētu izcelties, un vai jūs vēlaties noslēgt līgumus ar Merkusuru? Eh, obrigada, senjora ministra. Eu eh, quisiera. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribēju apsveikt jūsu paveikumu nabadzības ap karošanā. Esmu no Galicijas, runāju valodā, kas ir ļoti līdzīga jūsējai. Ministres kundze, Eiropas eh, dienvidu valstīs ir vērojams nabadzības pieaugums un arī bada pieaugums. Es gribētu zināt, vai programma ba nulles bats ir sasniedzis mērķus. Tāpat arī es gribētu zināt, ko jūs domājat par katras valsts eh, un tautas eh, vēlmi pašiem saražot pietiekamā daudzumā pārtiku, piemēram, eh, kā tas būtu Āfrikā. Jo es domāju, ka ar šādu ekspansiju um, pasaulē gan no Brazīlijas, gan no Eiropas Savienības puses mēs nopietni apdraudām to, kā daudzas valstis mēs varētu saražot paši savu uzturu. Tāpat arī jūs sacījāt, ka jūsu mērķis ir pārdot e, lielo apgaļu un cūgaļu Eiropas Savienībā. Šorīt no rīta mēs runājām par to krīzi, ko šodien piedzīvo Eiropas Savienības lauksaimnieki Krievijas embargo dēļ. Vai jūs esat uh, domājis pār to, kā varētu aizsargāt mazos lauksaimniekus, eh, saskaroties ar plašo eksporta apjomu un cenu nestabilitāti. Paldies! Pani poseł Scott Cato, pani profesor, bardzo proszę. Thank you very much, Chair, and welcome. Paldies, priekšādātāji. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejām. Man paveicās. Biju uh, pagājuši, kad jūsu skaistajā valstī, un mani patiešām pārsteidza ļoti bagātie resursi un ārkārtīgi lielais potenciāls, kāds jums ir, lai izveidotu labklājīgu un ilgspējīgu sa sabiedrību. Es esmu no zaļās grupas parlamentā, mani patiešām ārkārtīgi iespaido uh, um, lietusmežu uh, sarukšana jūsu valstī dažādos reģionos. Uh, Eh, šogad, eh, šogad eh, gada beigās ir paredzētas Parīzes klimata sarunas, un man ir jautājums par klimata pārmaiņām, kas ir steidzams jautājums. Brazīlija, tāpat kā citas valstis, jau cieš no klimata pārmaiņām, proti sāk trūkt ūdens. Kā jūs zinat, Romas kluba 34. ziņojumā tiek ieteikts, ka Brazīlijas Amazonas reģionos Um, rūpniecības uh, un ieguves uh, nozares uh, um, ir, tām ir jāsadarbojas, lai ieviestu dažādus pasākumus. Esmu no Lielbritānijas, no valsts, kas uzsāka industriālo revolūciju un līdz ar to arī CO2 izmešus. Mēs parasti vēršamies pie tādām valstīm kā Brazīlija, lai tās saglabā savus lietus mežus, tāpēc ka mūsu valstīs mēs jau esam iznīcinājuši lielāko daļu no mežiem un dzīvotnēm. Uh, Brazīlija spēlēs ļoti nozīmīgu lomu eh, klimata sarunās decembrī. Manuprāt, jebkura vienošanās būtu saistīta ar tirdzniecības schēmām. Tātad eh, te būtu runa par bagātajām valstīm un eh, jaunajām ekonomikām, kuras spēj uztvērt ārkārtīgi daudz CO2 izmešu. Es gribētu zināt, kādas jūsuprāt izskatīsies šīs sarunas un vai Brazīlijas uh, valdībai jau ir mm, zināms tas, ko tās varētu pieprasīt eh, par to, ka tās eh, saglabātu savus lietus mežus. Bardzo dziękuję. Pan poseł Agniu, panie pośle, bardzo proszę. Agniu kungs. Well, good afternoon. Min Labdien, ministres kundze. Jums noteikti interesēs tas, ka jūsu valsts eh, pieminēšana uh, manu, manas valsts lauksaimnieku vidū izraisa uh, milzīgas bailes. Jūs uh, uh, dzīvojat ārkārtīgi lielā valstī, kur darba spēka izmaksas nav lielas, jūs varat uh, novākt divas ražas gadā, un īsnībā jūs varat mūsu lauksainiecības nozari iznīcināt. Tas mūs uh, ārkārtīgi uztrauc, mēs jau tagad esam atkarīgi no jums. Uh, Eh, attiecībā uz proteīnu, piemēram, sojas pupiņas tiek piegādātas no Brazīlijas. Vai jūs varētu piegriezt šo eh, krānu politiskā ceļā, vai arī pēkšņi rastos klimata problēmas jūsu valstī un mums vairs nebūtu ko ēst? Jūs eh, pieminējāt dažādas cīnieku slimības, bet jūs nerunājāt par mm, Jūs pieminējāt cūku mēri, bet jūs nerunājāt par um, nagu sērgu. Manā uh, valstī pirms 14 gadiem uh, šī lielopu uh, mucis un nagu sērgi izraisīja ārkārtīgi lielas problēmas. Mēs uh, redzam, ka mūsu lauksaimnieki netiktu galā ar uh, šādiem ierobežojumiem, ja tie tiktu uzlikti. Uh, šķiet, ka jūs vairs neražojat uh, olas uh, bū, tā, tādām visām, kas tiek turētas būros. Varbūt jūs varētu vairāk par to pastāstīt. Jūs noteikti zināsiet, ka uh, Eiropas Savienībā šāda veida olu ražošana vairs nav atļauta. Tej części poprosimy jeszcze pana posła Zar. Paldies. Tagad došu vārdu Eiropas Savienības un Brazīlijas eh, delegācijas vadītājiem. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, vadot delegāciju Eiropas Savienību Brazīlijas, sveicu jūs mūsu vidu. Uh, Sadarbība ar Brazīliju, Latviju-Ameriku un Karību valstīm ir strateģiski ļoti nozīmīgas. Jūsu apmeklējums notiek ārkārtīgi svarīgā brīdī. Nākošajā nedēļā notiks Eirolata parlamentārā asambleja. Un nā, vēl pēc tam nedēļu vēlāk Briselē notiks starpvaldības sanāksmes starp CELAK un Eiropas Savienību. Uh, Šie abi pasākumi un jūsu apmeklējums ir ļoti piemēroti, lai meklētu ģeostrateģiska līdzsvaru punktu šajā globalizācijas procesā. Mums ir jārunā par globalizāciju, eh, pasākumu, ko varētu, eh, kas nāk no angļu valodas, bet mums visiem ir kopīgas uh, kultūras un vēsturiskās vērtības. Jūs savā runā sacījāt, ka mums ir jāpalielina tirzniecīskās apmaiņas, jādiversificē tirgi, jāsamazina tirzniecības barjeras un jānodrošina noturīga attīstība. Mums ir divas visattīstītākās lauksaimniecības ekonomikas pasaulē. Esam lielākie potenciālie eksportētāji. Tāpat mums ir e, normu un standārtu piemērošanā e, kompetenci un konfliktu zonas. Esmu pārliecināts, ka risinājums, lai pārvarētu šīs atšķirības, ir saistāms ar globālu risinājumu, lai mēs varētu tikt galā ar šīm barjerām. Tāpēc ir jāvirza uz priekšu no līgums starp Eiropas Savienību un Merkosūru. Ar gandarījumu redzēju, kā jūs uzstājat uz savu apņemšanos pabeigt darbu pie šīs brīvās tirzniecības zonas izveidošanas E, tas ir ļoti nozīmīgs izaicinājums, darbs pie tā būs sarežģīts, un šobrīd, ministrs Lundze, ir nepieciešama politiskā grība. Es vēlos, lai jūsu vizīte būtu ļoti nozīmīga mūsu, mūsu abiem apgabaliem. Paldies! Dalsze wypowiedzi pani panów posłów. Tālāk dodu vārdu bet arī sāku runas laiku vienu minūti katram. Eh, vispirms deputāts Rebeka. Mulțumesc mult, domnule președinte. Eh, bine ați venit, doamna ministru. Am Paldies un sveicu ministres kundzi. Man ir divi īsi jautājumi. Ņemot vērā to, ka Brazīlija ir viens no galvenajiem ģenētiski modificētām sojas pupiņām, tad ir viens no lielākajiem ražotājiem, tad to ņemot vērā. Ņemot vērā šo Brazīlijas lielo lomu un uh, to, ka Eiropas Savienības valstis ir viens no lielākajiem uh, ģenētiski modificēto sojas pupiņu importētājiem, es vēlētos runāt par Eiropas standartu harmonizēšanu un piemērošanu, jo katrai dalībvalstī sākot no šā gada ir iespēja lemt, vai tās vēlas izmantot šīs ģēmo sojas pupiņas un tās audzēt vai nē. Un tad vēl viens jautājums par jūsu plāniem atbalstīt jaunos lauksaimniekus. Brazīlijā. Pan posel Janus Vojčovskis. Paldies. Nākošais runātājs deputāts Vojčehovskis. Paldies priekšsēdētājiem. Liels paldies par šo ļoti svarīgo izklāstu attiecībā uz uh, lauksaimniecības stāvokli Brazīlijā. Gribēju jautāt pirmkārt, kādi ir bijuši rezultāti cukura reformai, kas uh, notika pirms dažiem gadiem reforma, kas ierobežoja eir, cukurražošanu Eiropas Savienībā ar smagām sakām Eiropas lauksaimniekiem. Kā šī situācija risinājās Brazīlijā? It īpaši, kā ir mainījušies ienākumi, vai kā pieaugusi ražošana, vai ir mainījušies ražošanas skaitļi. Tas būtu pirmais jautājums. Otrais, eh, otrkārt, jautājums par dzīvnieku labturību. Lai zinātu, kā Brazīlijas tiesu juridiskajā sistēmā un praksē, vai ir e, palielinātas spēkā esošās normas, gribētu dzirdēt Brazīlijas valdības viedokli šajā sakarā. Paldies, Šmiha kungs! You. Minister, Paldies, priekšādātāji, ministrs kundze. Es eh, arī, tāpat kā citi runātāji, esmu pavadījis eh, pār, pāris dienu jūsu valstī. Un eh, Es gribētu uh, arī apsveikt jūs ar uh, jūsu lielopgaļas kvalitāti. Varbūt tā nav tik augsta kā Skotijā ražotajiem lielopgaļai, bet mani patiešām pārsteidza jūsu ārkārtīgi labie standarti. Uh, Eh, kādus kādi tiek piemēroti ģenētikā un arī dzīvnieku labturībā. Man ir eh, prieks eh, par to runāt. Tirzniecība ir jābalsta uz vienādiem standartiem attiecībā uz to, kas tiek pie mums importēts un kas tiek attiecināts uz mūsu eksportu. Bet es gribētu arī runāt par Eņūkunga pieminēto vakcināciju un mutes un nagu sārgu, kas mums vēl ar vienu ir E, traumatiska pieredze. Tāpat arī es gribētu runāt par e, pārtikas suverenitāti. Tā ir daļa no mūsu nacionālās drošības, proti mums ir jāsaglabā mūsu pašu Eiropas pārtikas ražošanas infrastruktūra. Mēs nevaram paļauties tikai uz piegādāto pārtiku. Tāpat arī mums ir jādomā par ienākumu atbalstu. Jūs Brazīlijā šeit e, nodrošina dažādus piešķīrumus un tā tālāk. Uh, Vai jūs varētu vairāk pastāstīt par atbalstu lauksaimniecībai? Paldies, Jozokungs. Paldies, priekšsādātāja ministres kundze. Jūs nākat no Brazīlijas, kura ir ļoti liela valsts, kura, protams, vēlas ievē, iekarot jaunus tirgus, bet es. Uh, tā kā nāku no Francijas, tomēr man nedaudz žēl, ka mēs esam ļoti atkarīgi no jūsu ģēma po uh, sojas popiņām, un 30% nāk no uh, šīm um, piena uh, govīm un tam līdzīgi. Un, uh, te ir arī mežu zaudēšana, mm, un tā ir problēma, kas attiec uz mums visiem. Saistībā ar sojas produkciju, tur ir 1700 hektāru izmantot, un jūs esat sastais um, siltumnīca efektu gāzes eh, izdevējs, un jūsu politika ir saistīta ar eh, to, ka ir ļoti daudz eh, uzņēmumu, starptautisku, kā Taizon Food, kas ir mm, šo māju putnu e, ģenētiski modificēto ražošanā iesaistīti. Un man ir e, divi jautājumi, kurus vēlos uzdot Katjā Jabro. Pirmais jautājums, kāds ir Brazīlijas regulējums? saistībā ar augšanas hormonu izmantošanu, lielopu tā, um, barošanas uh, jautājumā, kā arī cik uh, procenti ir uh, saistībā ar eh, lielopu audzēšanu. Ministru, bun venit la Parlamentul European și felicitări pentru discuție. Paldies, Pēcies kundze, sveicu jūs eh, Eiropas parlamentā. Es eh, Vēlētos arī pateikties jums par ļoti detalizēto un interesanto izklāstu. Līdz šim man nav bijis iespēja doties uz Brazīliju, bet es uzskatu, ka pieredzes apmaiņa ir ārkārtīgi būtiska. Mēs eh, varam runāt mūsu valstīs par eh, sasniegto un par piemērotiem standartiem. Tāpat arī es uzskatu, ka sievietes spēlē ļoti nozīmīgu lomu, jo tās eh, nodrošina tālāko attīstību lauku reģionos. Viņas nodrošina arī stabilitāti un uh, ļauj modernizēt lauksaimniecību. Gribētu zināt, kāda ir sieviešu loma lauksaimniecībā, kāds ir jūsu viedoklis un kā mēs varētu atbalstīt sievietes lauku reģionos. Vai Brazīlijā ir pieņemti likumi, kas ļauj atbalstīt sievietes, kas strādā lauksaimniecībā? Paldies! Hauslinkungs. Ministrs kundze sirsnīgi sveicu jūs šeit Eiropas parlamentā. Jūs mums eh, pastāstījāt, ka eh, produktivitāte Brazīlijā ir ļoti pieaugusi, bet eh, varbūt sadalījuma problēma vēl ar vienu nav atrasināta. Tāpat arī man ir jautājums par zemes īpašumiem un to, ka šī struktūra ir ļoti netaisnīgi sadalīta. Tāpat arī tiek izmantotas spekulācijas un ļoti daudz teritoriju, kas netiek apsaimniekotas. Vai jūs uzsāksiet iniciatīvas, kas vērsos pret eh, spekulācijām zemes eh, īpašuma struktūrā? Un varbūt vajadzētu nodrošināt atbalstu mazajiem ražotājiem, jo tie visā pasaulē ir ļoti būtiski ekonomikā. Jūs runājāt arī par eh, to, ka ļoti liela jūsu zemes daļa vēl ar vien ir dabiskā un nav iznīcinātā. Bet vai jūs tiešām uzskatāt, ka a, Amazonas meža apsaimniekošana ir jāturpina pašreizējā garā, vai varbūt ir vajadzīgi kādi tālāki pasākumi? Vēl kāds jautājums. Vai jūs uzskatāt, ka uh, Eiropiešus varēs apgādāt ar no ģēmo brīvu soju. Uzskatu, ka mums vajadzētu uh, par to domāt, jo uh, ļoti svarīga tirdzniecības daļa ir tieši šī soja, kas uh, nav ģenētiski modificēta. Pan poseł Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowna pani minister. Paldies, priekšsēdētāji. Ministres kundze. Eiropas Savienība 2009. gadā kā vienu no saviem mērķiem iekļauj 10% eh, biodegvielas izmantošanu transportā. Eh, tas palīdzētu pasargāt eh, apkārtējo vidi un diversificētu lauksaimnieku ienākumus. Pirms dažiem gadiem mm, e, tika izdarīti grozījumi zemes izmantošanas noteikumus. Brazīlija ir galvenais etanola ražotājs, e, tieši tāpat kā viens no galvenajiem cukurbiešu ražotājiem. Un es gribētu zināt, jūsu prāts zemes izmantošanām. bioloģiskās degvielas iegūšanai. Kāds jūsu viedoklis pār to ir? Nākošais runātājs. Paldies, ministrs Kundze, par lauksaimniecības situācijas izklāstu. Jūs esmu šeit pirmajā rindā. Jūs runājāt pār startautisko tirsniecību. V vai Brazīlija vēl aizvien tic Pasaules tirsniecības organizācija? Brazīlija, kas attīst divpusējas attiecības, vai Brazīlija uzskata, ka Dohas sarunu kārtai vēl ir kādas eh, izredzes eh, tikt pabeigtai lauksaimniecības produktu ziņā? Paldies! Nākošais runātājs Hoimuš. Runātāja. Frau ministerin. Paldies, miesis kundze. Eiropā mēs saskaramies ar problēmu, ka eh, subsīdijas lielākoties nokļūst pie lielajiem uzņēmumiem. Brazīlijā šķiet, ka jūs saskaraties ar līdzīgu problēmu saskaņā ar OECD ziņojumu par tiešajām subsīdijām. Uh, 2004. gadā uh, šie maksājumi bija 3 miljārdi dolāru, un vēlāk te bija jau 10 miljārdi dolāru, un bieži vien te ir iesaistītas arī spekulācijas. Uh, jūs esat ministri, kas ir atbildīga par tādu lielu uzņēmumu lauksaimniecību. Vai jūs uzskatāt, ka ir vajadzīgas uh, reformas, kas ļautu nodrošināt lauku attīstību? Uh, kas ļaut nodrošināt arī darba vietas un ļaut ieviest uh, bāda izskaušanas programmu. Vai jūs uzskatāt, ka jūs un arī iepriekšējā ministri ir atbildīgi par to, kas pašlaik notiek Brazīlijā, un varbūt jums šķiet, ka vajadzētu iet pa kādu citu ceļu? Pan, pan Polsevjava. Jārkungs. Paldies eh, priekšādātāji, paldies arī ministrē par to, ka varējāt ierasties uz mūsu komitejas sanāksmi. Liels paldies par izdevību ar jums apspriesties. Man ir trīs īsi jautājumi par gēnu tehnoloģijām. Kādas eh, pašlaik ir debatas jūsu valstī? Ko jūs runājat par priekšrocībām un riskiem, kas saistās ar gēnu tehnoloģijām? Uh, Uh, otrais par augu izmantošanu enerģijas iegūšanai, proti etanols. Kādas ir pašlaik debatas jūsu valstī? Un trešais jautājums kolēģi jau tikko uzdeva ļoti līdzīgu jautājumu. Arī mēs šeit runājam par lieliem un maziem lauksaimniecības uzņēmiem. Vai jūsu valstī ir definīcija, kas īsti ir liels lauksaimnieks un kas ir mazs lauksaimnieks? Mēs bieži vien nespējam rast atbildi uz šo jautājumu. Un posso Flanagan. Thank you very much. Uh, very interesting too. Paldies, liels uh, paldies. Man patiešām interesēja tas, ko jūs stāstījāt. Uh, nekad neesmu bijis jūsu valstī, un ja es gribētu samazināt savu oglekļa pēdu, iespējams, es, uh, man nebūs arī izdevības to darīt. Bet esmu dzirdējis eh, arī no savas valsts pārstāvjiem, ka mēs eh, vēlamies pabarot visu pasauli, un tas, protams, ir ļoti labi, tas ir tāds godājums mērķis, bet eh, īstenībā šīs valstis vēlas paša sevi padarīt bagātākas. Vai uh, jūs nedomājat, ka labāk būtu, ja valstis pašas spētu pabarot savus iedzīvotājus? Un ja jūs eksportēsiet vairāk uz Eiropas Savienību, tad tas kaitēs mūsu lauksaimniekiem. Es gribētu zināt, kāds īsti mums no tā būs labums. E, tika uzdot jau daudz izcili jautājumi, patiešām gribētu dzirdēt atbildes. Vai jūs patiešām teicāt, ka Eiropas Savienība ir pats e, labākais politiskais veidojums, kāds jebkad ir bijis? Īsti tam neticu.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 jautājums nebūs mans, es jums nosūtīju eh, jautājumu saviem draugiem no Garujas. Pazīstu viņus vairāk nekā 20 gadus, viņi ir zaudējuši savas zemes, un tagad, 40 gadus vēlāk, viņi nav vēl tās eh, atguvuši. Ko ir iecerējusi darīt jūsu ministrija, lai atdotu uh, E, zemes e, tiem, kuriem tās tika atņemtas. Šis jautājums attiecas uz zemes īpašumtiesībām indiāņiem. E, Vēl Bobē kungs vēlas izteikties pēdējais runātājs. Ministrs kundze. Paldies esat um, mūsu komitejā šodien. Vairāk kārt esmu bijis Brazīlijā, piedalījies vairākās pasākumos, piemēram, Monsanto um, ģēmo O stādījumu iznīcināšanā citos, un es gribēju izteikties par diviem jautājumiem. Esmu nobažījies, ka šodien Brazīlija varētu būt atspērienu dēlītes, lai eksportētu lielopgaļu, cūgaļu uz Eiropu. Gadu gaitā Eiropa ir izmantojusi Brazīlijas ražošanas iespējas, bet ir jāpanāk arī tas, lai tirgus atbilst vietējām vajadzībām vai, un mazāk eksploatācijai. Otrkārt, e, e, Brazīlijai ļoti nozīmīgs un būtisks jautājums ir eikalipts. Domāju, ka šodien eikalipts e, auga pārvaldīšana ir nozīmīga problēma, jo tas padzēna lauksaimniekus un sterilizē zemi. Sądzę, że teraz wyczerpaliśmy już. Paldies. Un tagad domāju, ka mēs esam pabeiguši uzklausīt visus runātājus, kas bija pieteikušies, un mēs tagad varam dot vārdu ministrei. Ministrs kundze, Nezinu, vai ir vieglāk atbildēt uz jautājumiem Eiropas vai Brazīlijas parlamentā. Eh, jautājumi attiecās uz ļoti dažādiem tematiem. Un šeit eh, ir jāapzinās, ka mums katram ir savs viedoklis, mēs kā ik viens izsakamies atšķirīgi, un Ja neiebilstat, tagad došu vārdu jums, lai jūs varat atsaukties uz komentāriem un uz jautājumiem un izklāstīt savu viedokli. Man būtu vajadzīgs ļoti daudz laika, lai varētu atbildēt uz visiem šiem jautājumiem tā, kā tad pienāktos darīt Eiropas parlamentā uz svarīgiem jautājumiem un man būtu vajadzīgs daudz vairāk laika, lai es varētu runāt par tiem visiem, bet es mēģināšu, varbūt nepieturoties pie uzdotās kārtības, atbildēt uz tiem. Manuprāt, ļoti daudz tika komentēts jautājums par ģenētiski modificētiem. Um, um, kultūrām par ģēmo. Esmu visvairākus gadus deputāte, senatori, ko, uh, Vairāk nekā 15 gadus iepriekš mēs saskarāmies ar ļoti lielām grūtībām saistībā ar ģēmēo, ar saprat no sabiedrības puses attiecībā uz šiem produktiem. Brazīlieši ražotāji ļoti labi apzinās, ka uh, te ir situācija tirgu un uh, Brazīlijas e, ģēmo ražotāji neaudzē ģēmo, lai e, apmierināt Eiropas tirgus, bet ir jāņem vērā arī e, pārtikas cenas. Pilnīgi skaidrs tomēr, ka cilvēka veselība ir galvenais kritērijs un arī uzturvērtība ir ļoti nozīmīgs aspekts, bet mums, eh, brazīliešiem un liela, vai lielākai daļai brazīliešu ģemo, ir risinājums un nevis problēma, un tas nav šķērslis ar nosacījumu, ka tiek ražots eh, vairāk mazāk izmantojot lauksaimniecības ķīmiju, kas arī varētu nodarīt lielu eh, kaitējumu cilvēku veselībai un kas var arī palielināt ražošanas izmaksas, lai jums būtu priekšstats, piemēram, kokvilni, kas tiek stādīti Brazīlijā, visi atcerēsimies, kā Mēs dzīvojam eh, tropiskā valstī, mēs neesam Eiropā, mēs esam valstī, kur dažādas sērgas un eh, slimības ir iesakņojušās un jāapkaro ar stingrību, ar um, pragmatismu. Piemēram, par kokvildu runājot, salīdzinājumā ar tradicionālo koku vilnu, mēs nebūtu varējuši pasniegt tādu ražošanas pieaugumu un tādējādi Brazīlija tiktu izsviest no pasaules eh, konkurētspējīgām valstīm. Vairāk nekā par 50% mēs esam varējuši samazināt lauksaimniecības ķīmijas izmantošanu, au, audzējot ģēmo kokvilnu. Es respektēju viedokļus gan to, kuri baidās no ģēmo izmantošanas, gan pretējos viedokļus, bet ir vajadzīgi skaidri uh, rezultāti. Ja mēs analizējam pēdējo gadu notikumu uz. uz. Tād mēs redzam, kā ja mēs vairāk izmantojam lauksaimniecības ķīmiju, tas ietekmē dzīves ilgumu, savukārt dzīves ilgums pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, neraugoties uz ģēmo uh, izmantošanas paplašināšanos. Tāpat, ja tirgus pieņem ģēmo, mēs dodam priekšroku ģēmo, jo mūsu ražošanas izmaksas ir zemākas. Ja kāda valsts vēlas izvēlēties vai nu ģēmo vai agroķīmiski apstrādātu produktu, jāapzinās, ka tam visam ir savas izmaksas un tie, kur spēj, ja kāds spēj šo ceru starpību sekt, tad man nekas iebilstams nav. Bet ir jāapzinās, kādas iespējas mums ir. Un atkārtāju vēlreiz, ka mēs uh, pieturamies pie zinātnes sadzinumiem, un zinātnieki mums norāda to, kas ir darāms un kas nav. Mēs apzināmies, kāds ir pasaules zinātnieku viedoklis, un praktiski visos kontinentos mēs redzam, ka aizvien pieaug ģēmo patēriņš un tāpat kā pieaug dzīves ilgums. Tāpat arī es gribēju atgādināt attie un attiecībā uz um, konkrētiem jautājumiem. Projekts nulles bats, kā tas nonāca līdz Brazīlijai. Brazīlijai izvēlējās fiskālu līdzsvaru, kurā mēs varam eh, piemērot reālu plānu, lai mēs vērstos pret inflāciju un tālāk secīgajās valdībās varētu piemērot fiskālas korekcijas un spēcīgu kontroli šai inflācijai. Līd, eh, līdz ar to un tādējādi Brazīlijā attīstījās nozīmīga bāda ap, un nabadzības eh, apkarošanas problēma, ko mēs saucam vairāk nekā nulles bats, bet tie ir ienākumu papildinājumi. Pa, personām, kas nopelna mazāk nekā 70 reālus eh, uz vienu ģimenes locekli, varētu saņemt šo, šīs piemaksas. Ja mēs ņemam vērā trīs secīgas valdības, no kurām katra strādāja astoņus gadus un Eh, tad mēs redzam, ka ir notikusi ievērojama cīņa pret inflāciju un eh, pieaugums ienākumiem tiem, kuri nesaņem minimālo eh, slieksni. Mūsu izaicinājums ir tas, lai lauku vidē nes, netiktu atkārtota šāda situācija. Un mums ir klase A un B ienākumu ziņā samērā mm, eh, nelielas un D un E iedzīvotāju klases, kas ir visai plašas un vidusšķira eh, visai trausla. Mums ir jāstrādā Brazīlijā, lai mēs varētu attīstīt iedzīvotāju vidusšķiru. Uh, un lai caur tehnisko palīdzību, caur inovācijām, caur profesionālu kvalifikāciju varētu palīdzēt šiem lauksaimnieciskajiem ražotājiem apvienoties, jo individuāli viņiem ir grūti gan veikt iepirkumus, gan pārdot savus ražojumus. Tāpēc ir vēlama kooperatīva sistēma, lai šie ražotāji varētu uh, gan kopīgi iepirkt, gan kopīgi pārdot savus ražojumus. Tālāk runājot par Brazīlijas uh, zemju īpašumu vidējais Brazīlijā no 5 miljoniem īpašumu ir 67 hektāri. Brazīlijā ir 5 miljoni ražotāju, kamēr mēs eh, pie, saskaitīsim Brazīliju, Austrāliju, Kanādu, eh, savienotos, eh, savienotās valstis, Kanādu un Austrāliju kopā, tad būs 2,11 miljoni. Līdz ar to Brazīlijas proporcija ir visai saprātīga. 10% no visas Brazīlijas produktīvās zonas ir to cilvēku rokās, kas ir pievienojušies eh, lauka agrārai reformai. Tā ir zemes sadalīšanas reforma, kur 10% jeb 80 miljonu hektāru ir mazo lauksaimnieku rokās, ģimenes uzņēmumu rokās kas taisnīgi saņēma šīs zemes no valdības puses. Diemžēl situācija ar šiem ražotājiem vairākumā nebūtu, nav tik apmierinoša, kā tai vajadzētu būt. Tu mums ir jāmeklē ienākumu palielināšanas iespējas šiem lauks ģimenes uzņēmumiem, lai zeme viņiem kalpotu kā peļņas avots. Un Šī zemes īpašuma ir 10 līdz 15 eh, procentiem no lauksaimniecības eh, zemju. Eh, tāpēc zemes īpašums ir tikai sākums visam, jo ir ļoti daudz citi aspekti un problēmas, kas ir jārisina. Mēs domāsim pār šo situāciju, kur 80 miljonu īpašumiem, kas ir sadalīti e, šajā valdības sistēmā, un, piemēram, ražošanas e, zona, uh, labībai tik milzīgai zemē kā Brazīlija, mēs apstādām šo platību ar sēklas materiāliem. Lauksaimniecības reforma ar 10% ir panākusi to, ka 86% no lauksaimniekiem ir mazie ražotāji ar četriem fiskālajiem moduļiem, kas atbilstu 320 hektāriem ikvienam no mazajiem ražotājiem. 86% no lauksaimniecības ražotājiem, kādu ir 5 miljoni 12% ir vidējie lauksaimnieki, no 4 e, līdz 15 moduļiem, šajā gadījumā 1200 hektāri. E, tomēr mums nav nekādu grūtību teikt pārējai pasaulē, ka mums ir problēma ar zemēm, mums ir e, plašas zemes platības, vai tās viss ir produktīvas. Nē, mums ir apgabali, kuros produktivitāte ir jāuzlabo. Ir tādi apgabali, kuros tehnoloģijai un inovācijām ir jānāk visdrīzākajā laikā, lai varētu celt produktivitāti un panākt eh, peļņas pieaugumu, lai varētu konkurēt ar citām valstīm. Tāpat uzskatu, ka svarīgi, lai visas valstis, kuras var nodrošināt savu ražošanu, ka tas ir jāatbalsta. Sešdesmitajos gados Brazīlija importēja lielu daļu pārtiks produktu, pienu no Eiropas, gaļu no Austrāliju, pupiņas no Meksikas, rīsu no Filipīnām, un ar visu šo importus 50. un 60. gadu brazīlieši tērē 48% no mēneša ienākumiem, lai e, pirktu dārgas pārtikas preces. Šodien brazīlietis e, uzturiegādē tērē 8, ap 18% no mēneša ienākumiem. E, kas notika, ir, kas notika ar starpību. To varēja investēt dzīves vietās, bērnos, personiskajā labklājībā. Un lauks, lauksaimniecība Brazīlijā galvenais ieguvums bija sociālais ieguvums, kuru mēs varējām piešķirt mūsu valsts ģimenēm. Tad, kad tika pieņemti, pieņemts lēmums par pašpietiekamību lauksaimniecības ražošanas ziņā, tāpēc viens no mūsu lielākajiem lauksaimniecības investīciju uzņēmumiem eh, eh, pasaulē, kas sadarbojas ar Āfrikas un Latīņa Amerikas uzņēmumiem, eh, pētīja, kā kvalificēt no Eiropas importētās sēklas, lai tās varētu izmantot gan mitrā, gan arī tropiskā klimatā. Un šis sēklas materiāls bija ārkārtīgi svarīgs, lai mēs varētu attīstīt mūsu šķirne saskaņā ar Brazīlijas tropisko klimatu. Tas ir viens no Brazīlijas sasniegumiem pārveidot šos produktus un adaptēt mūsu realitātei. Piemēram, eh, lopkopība, govju šķirnes no Indijas, mums ir jābūt pateicīgiem Indijai, mēs varējām at attīstīt vienu no planētas lielākajiem ganāmpulkiem, piemēram, uh, Viss šis eh, govju ganāmpulks, kas brīvi ganās brīvā dabā, ir panākumu stāsts. Brazīlijā ir ļoti daudz ieguldīts eh, ganība attīstībā, ir tādas ganības zonas, kur ir arī kur tiek blakus audzēta arī lavība. Tālāk par bi biodegvielu ir. Veltīts zināms uh, procents, piemēram, cukurniedras audzēšanai, bioetanola iegūšanai. Ieguvums sabiedrībai ieguvums klimata pārmaiņām, lai izvairītos to, ka tiek izmantotā uh, cietās degvielas, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Brazīlija ir divi dabiski ieguvumi, uh, kas ir cukurniedre un, un hidrauliskie resursi, kas deva mums iespēju gūt ļoti tīru enerģiju. Priekšsēdētāji, esmu ļoti paklausīga, tāpēc tad, kad man būs jābeidz, tad sitiet ar āmuriņu pagaldu. Tāpat arī es gribu atgādināt, ka varam lepoties ar cīņu pret mežu izciršanu. Pagājušajā gadā starptautiskā prese atzīmēja Brazīlijas sasniegumus cīņā pret mežu izciršanu. Kopenhāgenes eh, konferencē mēs apņēmāmies samazināt Amazonas mežu izciršanu, kas ir 29 miljonu kvadrātkilometru, lai mēs līdz 2020. gadam to varētu samazināt par 80%. Desmit gadus pirms 2020. gada mēs eh, samazinājām par 70% mežu izciešanu Amazonas mūža mežos. Un tie, kuri bija neticīgi, var pārbaudīt ar tik spēcīgiem rīkiem kā satelīta attēlu, vai mēs runājam taisnību vai nē. Eh, starptautiskais uzņēmumi, starptautiski uzņēmumi ir strādājuši pie šī jautājuma. Ja tiek eh, jautāts par to, kāda nozīme ir Amazonas mežiem. Es būtu pirms desmit gadiem teikusi, ka šis jautājums nav svarīgs, bet šodien vadot savu nozari, es ražotājiem norādu, cik svarīga ir Amazonas selva, ļoti vienkārši iemeslu dēļ. Ja mēs nerūpējamies par apkārtējo vidi, tad ir jārūpējas par savu naudas maciņu, jo Amazonas selva ir ļoti nozīmīgs rīks, lai lieti varētu sasniegt citus lauksēmniecības apgabalus Brazīlijā. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums bioloģiskai daudzveidībai un par Amazonas mežiem mēs praktiski eh, eh, nepārzinām pat 10%. Tā tālāk par klimatu pārmaiņām runājot. Mēs apzināmies, ka šogad esam saskārušies ar vairākām grūtībām. Paranā, San Paulu, Minežeraiž dienvidos, Goļaš eh, štatos, visos štatos, kuri ir piedzīvojuši ūdens trūkumu šī e, gada sākumā un pagājušā gada beigās. Mēs esam atzinuši, ka esam piekļāvuši kļūdas, ka tās būtu bijis iespējams novērst laicīgi, ja būtu sagatavotas e, pietiekamas ūdens rezerves, atsevišķas valdības meklējam vainīgos, taču mēs vēlamies pirmkārt izlabot kļūdas. Mēs apzināmies, ka ir nepieciešams izpētīt vairāk, jo ja mēs maksājam par Brazīlijā iegūtu au rīsu sēklas materiālu, kur bija ļoti daudz ūdens vajadzīgs un salīdzinām ar modernu rīsu sēklu, tad mēs redzam, ka ūdens ietaupījums ir 70% un tas pateicoties tehnoloģijai. Brazīlijā ir 12% no pasaules ūdens resursiem, 30 miljoni hektāru Brazīlijā var e, tikt apūdeņoti. No šiem 30 miljoniem netiek apūdeņot 5 miljoni un pareiza irigācija būtu ļoti nozīmīgs iegums un arī tas varētu palīdzēt uzlabot mūsu produktēt spēju, eh, samazināt eh, mežu izciršanu un šim nolūkam mums ir jākoncentrējas uz irigāciju. Kās jau sacīja kāds no deputātiem ar pareizi irigāciju, mēs varam novākt ne tikai divas, bet trīs ražas gadā. Vai vēl var turpināt, jautā ministre? Ok. Ela e, minha equipe. Ok. Hoje? Com relação à questão indígena, runājot par indiāņu jautājumiem. Valstis, kontinenti tika atklāti, koloniz kolonizēti. Jūs zināt, kā tas notika Brazīlijā. Brazīlija piedzīvoja Portugāles kolonizāciju, bet tas uh, radīja tādu brīnumu, ka Brazīlija ir ārkārtīgi liela zeme, bet ar vienotu valodu, kad, valodu. Katrā ziņā tika pie uh, ļautas kļūdas atgādina, ka 11% Brazīlijas teritorijas uh, ir paredzēti indiāņiem, atvainojiet 13%. Tas nozīmē 115 miljoni hektāru, kas ir paredzēti 800 tūkstošiem indiāņu. 115 miljoni hektāru, jeb 13 eh, 13% Brazīlijas eh, platības 817 tūkstošiem. Eh, eh, indiāņu tā ir platība, kas ir 38 reizes lielāka nekā Beļģija un 11% no visas Eiropas teritorijas. Ja es vēl aizvien neesmu atbildējusi uz visiem uzdotajiem jautājumiem, Eh, laika trūkuma dēļ. Esmu gatavā turpināt sniegt atbildes, ja priekšsēdētājs to atļauj, bet katrā ziņā, ja laika vairs nav, tad es rakstiski varēšu atbildēt uz jautājumiem, kurus, eh, uz jautājumiem, kurus es ļoti rūpīgi pierakstīju. Paņi ministra, bardzo się cieszymy. Liels paldies, ministrs kundze. Mēs ārkārtīgi priecāmies par eh, to, ko jūs mums pastāstījāt. Mums ir ārkārtīgi svarīgi. Uzņemt eh, pie jums eh, tika lielas valsts lauksaimniecības ministru un uzklausīt viņu viedokli par problēmām. Šīs problēmas ir būtiskas ne tikai Brazīlijai, bet arī visai pasaulē. Dabas resursi un lielās valsts bagātības saistās arī ar ļoti lielu atbildību. Ir jādomā par vidi, jo tā ir būtiska arī tālākajām paudzēm. To es ļoti bieži saku. Un, protams, ir jādomā arī par pasaules tirgu globalizāciju. Mums par to ir jārunā, tāpēc, ka mēs Esam atbildīgi par lauksaimniecības politikas īstenošanu Eiropā, taču tam visam ir eh, saiknē arī ir pasauli. Ir PTO, ir arī divpusējie nolīgumi. Tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā kopā, ja mēs vēlamies eh, darboties efektīvi nākotnē. Vēlreiz sirsnīgs paldies ministras kundzei, paldies arī visai delegācijai. Es e, atvainojos, jo nevarēju ar visiem tikties personīgi, visus apsveikt uh, no senatora un deputātu vidus, bet uh, es domāju, ka arī Eiropas parlamenta deputātu teiktais jums ļauj pārliecināties, ka šeit tiek pārstāvētas veselas 28 dalībvalstis. Mums tā ir ļoti liela vērtība. Vēlreiz liels paldies, ministrs kundze! un mēs ceram, ka eh, tik liela valsts kā Brazīlija varēs attīstīties arī tālāk, jo tas ir būtiski ne tikai Brazīlijas iedzīvotājiem, bet arī visas pasaules iedzīvotājiem. Liels paldies! Līdz ar to šis punkts tagad ir slēgts. Vēlreiz liels prieks par to, ka mums bija iespēja apspriesties ar jums un ar jūsu delegāciju. Nākamais darba kārtības punkts attiecas uz bioloģisko lauksaimniecību. Atbildīgais ir eh, Martins Hoislings. Lielas paldies tātad jums un jūsu delegācijai. Patiešām jauki, ka ieradāties. Paldies. Państwa, ja wyprowadzę panią minister, a przekażę głos panu posłowi. Tātad es tagad pavadīšu ministri no zāles un došu vārdu Hoislinkungam. Jūs jau varat uh, sākt uh, stāstīt par savu ziņojumu. Tad, ja vēlties, varat sākt runāt. Panie pośle Hausling, gdzie jesteś? Gdzie jesteśmy? Häuslinkungs. Co dalej? Słuchamy pana wystąpienia. Bardzo proszę. Tagad varam jūs uzklausīt, lūdzu. Jā, Herr Vorsitzender, ich bin. Jā, priekšsēdētāj kungs. Es eh, mēģināšu sākt savu uzstāšanos, lai mēs nezaudētu tik daudz laika. Te ir runa par tematu, par kuru spriežam jau ilgāku laiku. Te ir runa par 2014. gada mārta komisijas priekšlikumu par uh, ekoloģisko regulu. Tas, uh, protams, nesaskārās ar pārāk lielu atbalstu, un šeit es izsakos pavisam piesardzīgi. Uh, Mums ir veseli 325 grozījumi attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Tas nozīmē, ka uh, šeit ir ļoti daudz izmaiņu. Tas attiecas gan uz šo nozari, gan arī uz patērētājiem. Mēs vēlētos, lai uh, šis priekšlikums tiktu pielāgots praksē. Gribētu norādīt, ka galvenokārt uh, mūs neapmierina ārkārtīgi lielais deleģēto aktu skaits. Mēs esam mēģinājuši šo, šo skaitu samazināt. Un eh, tāpat arī mēs eh, skatāmies uz to, kas ir pieņemts ar tā saucamo veco regulu. Protams, mēs nevaram pieņemt, ka eh, šajā jaunajā regulā tiek ieviests tik daudz dažādu mm, ierobežojumu, ka beigās mēs piešķiram eh, komisijai ārkārtīgi lielas pilnvaras attiecībā uz šīs regulas īstenošanu. Ir jānodrošina tiesiskuma princips, un tas nozīmē mazāk deleģētu aktu. Temats, kas radīja ārkārtīgi daudz diskusiju šīs nozares ietveros, bet par ko tiek ārkārtīgi daudz diskutēts arī dalībvalstīs, uh, ir jauna robežvērtība ieviešana attiecībā uz ekoloģiskiem produktiem. Tātad tas nozīmē, ka pesticīdiem šeit vispār gandrīz nav vietas, te ir nulle tolerants attiecībās pesticīdiem. Mm. Regulā netiek vispār ņemts vērā tas, ka pesticīdi var tikt nopludināti no kaimiņa teritorijām. Tas radītu ārkārtīgi lielus uh, konkurētspējas ierobežojumus. Vai nu mums ir tādas robežvērtības, kas attiecas uz visiem, vai arī šāda robežvērtība vispār nav. Mēs eh, nevaram tagad eh, diskutēt tikai par robežvērtībām. Tā ir pavisam neliela problēma. Bet eh, ekoloģiskajā lauksaimniecībā ārkārtīgi svarīga ir procesa kontrole ehm, Bieži vien uh, pesticīdi netiek izmantot ekoloģiskajā lauksaimniecībā, bet tie nokļūst augsnē, piemēram, no lopu turēšanas. Un uh, tieši tāpēc vajadzētu domāt par kaitīgām vielām, kas uh, bieži vien rada ļoti daudz problēmu un arī problēmas tās noteikti. Ja runa par ražotāju atbildību, tad, protams, tā ir jāstiprina ražotājiem ir jāziņo par piesārņojumu, nacionālajām iestādēm nekavējoties ir jāiejaucas, un eh, patērētāja aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Eh, tas ir ļoti būtiski, lai tiktu saglabāta uzticēšanās šai nozarē, bet tas attiecas ne tikai uz bioloģisko lauksaimniecību, un to arī vajadzētu skaidri norādīt. Es eh, uzskatu, ka strādājot pie šī teksta ir kļuvis pilnīgi skaidrs, ka uh, vajadzētu norādīt, ka Eiropā ir ārkārtīgi atšķirīga interpretācija par vienu uh, juridisku tekstu, proti par veco regulu, un tas rada ļoti lielas problēmas. Mums ir ļoti atšķirīgas kontrolas sistēmas, ļoti atšķirīgas interpretācijas par to, kad produkts ir jāatsauc un kad nē. Mums ir arī ļoti maz datu un pamatojumu. Komisijai vajadzētu pateikt, eh, kur tad īsti var atrast šādu ekoloģisko sēklas materiālu. Es eh, ceru, ka jūs mani atbalstīsiet, ka mums ir jāizveido ekoloģiska aģentūra. Mums ir jāharmonizē šīs jautājuma lokas Eiropā. Mums vajadzētu domāt arī par importu, jo imports rada ļoti lielas problēmas. Mēs eh, nevaram to akceptēt, ka attiecībā uz importa kontroli mums ir 60 atšķirīgas kontrolas sistēmas. Uzskatu, ka ekoloģiskajai aģentūrai eh, vajadzētu rūpēties par to, lai standarti būtu visur vienādi un lai Eiropā tiesības tiek uh, harmonizētas. Komisija ir noteikusi arī um, mērķi, ka lauksaimniekiem, lauksaimniekiem vajadzētu izmantot ekoloģiskas sēklas materiālu. Bet, eh, ja mēs to tūlīt ieviesiesim, tad mēs nevarēsim to uzreiz īstenot. Mums ir jādod iespēja audzētājiem un lauksaimniekiem šo sektoru tālāk attīstīt. Uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi būtisks uzdevums un mums vajadzētu ar jaunu regulu virzīt eh, šo lietu uz priekšu Eiropā. Mums ir jāpaskatās, kāda ir situācija dalība valstīs un uh, tad eh, šo mērķi, kuram es piekrītu, mēs eh, varētu um, arī vēlāk īstenot. Uzskatu, ka par mērķi mēs varam vienoties, bet jautājums ir par to, ar kādiem pasākumiem mēs šo mērķi sasniegsim. Mums ir jādomā, piemēram, par reģionālu eh, iepirkšanu. Ja reģionā ir ļoti maz bioloģisko ražotāju, tad, diemžēl, bioloģisku lobarību ir ļoti grūti atrast. Mums ir jāskatās, kā šo lauksaimniecību tālāk attīstīt. Mums vajadzētu arī nodrošināt elastīgāku regulējumu attiecībā uz pāreju uz bioloģisko lauksaimniecību. Vēl viens punkts, par kuru ir jādiskutē šajā nozarē, un kas arī šeit varētu būt ļoti nozīmīgs punkts debatēs, proti par eh, bioloģisko uh, dzīvnieku turēšanu. Jāra kungs noteikti ļoti par to priecāsies, ja mēs šeit runāsim par uh, bioloģisko lopkopību, bet vai šeit būs runa tikai par 300 vistu turēšanu vai par ko citu, uzskatu, ka mēs uh, varētu līdz ar to radīt ārkārtīgi daudz problēmu uh, dzīvnieku turētājiem. Mums vajadzētu šeit runāt par uh, ekoloģiskajām robežvērtībām. Es īsti nezinu, eh, cik lielas varētu būt šīs vērtības, kad tieši šis, eh, šis uzņēmums skaitīsies pietiekami liels. Vēl ārkārtīgi būtisks jautājums ir šis kontroļu jautājums, par ko ir runājusi arī revīzijas palāta. Uh, uzskatu, ka mēs nevaram aizstāt uh, ikgadējās kontroles ar uh, riska kontroli. Šīs ikgadējās problēma eh, kontrols ir ārkārtīgi svarīgas, bet eh, tas nenozīmē, ka mēs varētu šīs ikgadējās kontroles papildināt ar riska kontrolēm. Domāju, ka tad mēs ietu par tālu. Uzskatu, ka ikgadējās kontrolas mums vajadzētu paturēt. Šīs ekoloģiskās kontrolas varbūt vajadzētu uh, šeit likvidēt un vajadzētu domāt par obligātajām kontrolēm. Domāju, ka šīs kontrolas vajadzētu paturēt un uh, tālāk attīstīt. Attiecībā uz importu kontrolēm mums vajadzētu nodrošināt, lai uh, regulējums būtu vienāds. Šķiet, šeit regulējums vēl nedarbojas, un tāpēc mums vajadzētu paredzēt lielāku elastīgumu. Uh, Es nevaru tagad eh, jums eh, izskaidrot visus eh, vairāk nekā 200 grozījumus. Tie būs pieejami tulkojumā. Pašlaik tulkojums visās valodās vēl nav pieejams. Liels paldies komisijai par ļoti konstruktīvo viedokļu apmaiņu. Mums ir bijušas ļoti daudzas tehniskas tikšanās. Esam jau arī apspriedušies ar ēnu referentiem. Liels paldies viņiem par sadarbību. Es gribētu pateikties arī padomē, arī ar padomu mums jau ir bijusi viedokļu apmaiņa. Cerams, ka šī gada laikā mums izdosies panākt vienošanos, jo eh, šai nozarei beidzot ir vajadzīga skaidrība attiecībā uz to, kāds tad būs tālākais ekoloģiskais regulējums. Es patiešām ceru uz konstruktīvu sadarbību arī ar padomu. Paldies! Paldies, Hoizlinkungs! Diskusijas turpinās. Mēs noteikti vēl turpināsim darbu pie šī jautājuma. Līdz 12. jūnijam var iesniegt grozījumus. Kā jūs zinat, 17.30 sāksies mūsu kopīgā sanāksme ar vīdes komiteju. Un eh, šī sanāksme notiks eh, Jan 4Q2 zālē. Tāpēc es gribētu jūs aicināt nerunāt ilgāk par vienu minūti. Plīnca kungs. Viņš ir āna referents, ne? Paldies. Paldies, priekšādātāji. Es ceru, ka viss eh, tagad ir kārtībā. Šķiet, ka jūs mani vēl neredzat. Eh, paldies, priekšādātā, paldies arī referentam par to, ka viņš mums pastāstīja par šo ziņojumu. Man ir žēl, ka mums ir atvēlēta tikai viena minūte, jo te ir runa par ļoti svarīgu jautājumu. Jau iepriekšējo reizi uh, referents runāja 15 uh, eh, minūtes, un mēs varējām reaģēt tikai 20 sekundes. Manuprāt, tas nav piemēroti. Es uh, gribētu pateikties par šo sagatavoto ziņojuma projektu. Uzskatu, ka tas ir visnotaļ izdevies, jo īpaši, ja runa par robežvērtībām un kontrolēm. Proti, ka ir vajadzīgas uz procesu orientētas kontrolas. Tāpat arī, ja runa par ekoloģisko sēklas materiālu un lobarību, referents ir uz pareizā ceļa. Mums noteikti vajadzētu runāt arī par priekšlikumu par jauktajiem uzņēmumiem Un arī mums vajadzētu runāt par uh, lielu uzņēmumu klasifikāciju. Neuzskatu, ka šajā uh, ekoloģiskajā regulā vajadzētu noteikt kaut kādus, kaut kādas augšējās robežas šādiem lieliem uzņēmumiem. Tāpat arī mums vajadzētu runāt par priekšlikumu veidot aģentūru. Domāju, ka būtu daudz labāk, ja mēs e, vairāk domātu par pašreizējās regulas īstenošanu, nevis e, pilnībā pārskatītu šo regulu. Paldies! Lielas paldies! Ainu referenti, protams, turpinās kontaktēties savā starpā, bet mēs visi arī vēlamies uzzināt, kas tiek iekļauts eh, šī ziņojuma saturā. Oui, merci, monsieur le président. Certain... Jā, paldies priekšsādātājiem. Uh, ir ļoti uh, liederīgi, ja būtu vismaz 15 dienu uh, Nu, divu nedēļu termiņš, lai iesniegtu grozījumus. Es domāju, ka ir jābūt ļoti uh, nopietniem šajā ziņā. Vajadzētu vismaz 30 minūšu debates, lai katrs varētu izteikties, un uh, tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka ja aizsakās tikai viena minūte, tad nav nemaz vērts. Uh, uh izturīties, bet nu, es vēlētos sveikt uh, milzīgo darbu apjomu, ko veids Martins uh, strādājot pie šī ziņojuma. Viņš ir minējis, ka vairāk kā 350 grozījumi ir iesniegti un ir jānovērtē to, kāda ietekme varētu tam būt uz Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku. Un ir jāņem vērā, ka te tiek runāts par regulas piemērošanu, par dažādību, par robežu vērtībām, par iekšējām kontrolēm, par importu, par aģentūras izveidi. Tā ir interesanta ideja, kas būtu vēl jāpaplašina, jāpadziļina. Uh, Un ir arī reproduktīvais materiāls augiem un dzīvniekiem. Nu, tas nav nopietni, ka mums tik maz laika, lai to visu skatītu. Vajadzētu plašāku grozījumu iesniegšanas termiņu un par šo ziņojumu vajadzētu patiesas debates, lai varētu attiecīgi arī nu, tālāk risināt šo jautājumu. Grazie Presidente, ringrazio il relatore. Nākamais runātājs paldies. Paldies priekšsādātāji. Es pateicos ziņotājiem Hoislinga kungam par viņa atsaucību un spēju apkopot viedokļus, par ko pārliecinājos mūsu tikšanās laikā. Un te ir vajadzība pēc uh, plašākas vīzijas, nevis uh, veikt tādu momentu izņēmumu pašreizējā situācijā. Bioloģiskā lauksaimniecība tiek uzskatīts par ļoti daudzsološu sektoru, par tādu mm, daudzsološu nišu, un tas tā būs vēl arī turpmākajos gados, un ir jāparedz tas, ka tradicionālā lauksaimniecība mm, zaudēs par labu bioloģiskai lauksaimniecībai un izzudīs. Un saistībā ar šo es vēlētos likt akcentu uz aģentūras izveidi. Jāatzīst, ka esmu visai apjucis, jo aģentūras mm, izveide maksās ļoti dārgi, un eh, tas nozīmēs arī to, ka bioloģiskā ražošana vienmēr tiks uzskatīta par atsevišķu gadījumu, nevis par tradicionālu lauksaimniecību pēdiņās. Un es domāju, ka jūs, ja jūs paredzat izveidot aģentūru, iespējams, vajadzētu paredzēt pārejas periodu, mm, kura, kurš palīdzētu veikt šo pāreju. Un, un mums vēl būs bija iespēja diskutēt par šīm jautājumiem. Tas nav pēdējās diskusijas. Mielers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, diemžēl uh, eh, referents nevarēja ierasties, viņš vēl ar vienu ir uh, lidostā. Mēs apsveicam šo ļoti labi izstrādāto Hoizlinkunga ziņojumu, jo īpaši es gribētu jums pateikties par uh, ļoti praktisko un pragmatisko pieeju. Mēs uh, arī priecāmies par to, ka jūs vēlties uzlabot uh, pamata tiesību aktu. Uh, Mēs eh, skaidri vēlamies norādīt, ka ir jālikvidē robežvērtības un uh, eh, cēloņu izraisītāja princips. Mums ir uh, jādomā arī par izmaksām uzņēmumiem. 5000 eiro gadā ir parāka augstas izmaksas. Par ekoloģisko aģentūru mēs labprāt vēl apspriestos. Un attiecībā uz trešajām valstīm jūsu ieteikumi šķiet uh, ļoti saprātīgi. Uh, bet eh, mēs, eh, diemžēl, neesam necik tālu tikuši attiecībā uz robežvērtībām eh, lopkopībā. Šeit noteikti vēl vajadzēs diskutēt. Kopumā mē, mūs ļoti pozitīvi pārsteidz sagatavotais ziņojuma projekts. Lielas paldies! Sorry, sorry, chair. Thank you, chair. First of all... Paldies, priekšādātāji! Pirmkārtām es vēlētos pateikties Hoislinga kungam par viņu darbu pie šī ļoti sensitīvā dokumenta. Es šaubos, vai vispār šī jaunā regula ir vajadzīga, tā novedīs pie ļoti lielas birokrātijas. Es vēlētos arī eh, paust savas bāžas attiecībā šo paralēlo ražošanu. Referents norādīja uz paralēlo ražošanu, bet es domāju, ka Eh, šeit mēs varbūt vēršamies pret lauksaimniekiem. Varbūt ir iespējams eh, vienā uzņēmumā nodrošināt gan konvencionālo, gan bioloģisko lauksaimniecību. Eh, tāpat arī es gribētu norādīt uz riska pie kontrolēs. Tas ir ļoti efektīvi, jo tiek samazinātas izmaksas. Tāpat arī par certifikācijām šajā sektorā. Uh, Referents eh, ierosina saglabāt šo priekšlikumu tikai uz iepriekš iepakotiem ražojumiem. Es domāju, ka tas ir pārāk ierobežojoši, un to nevar salīdzināt ar pašreizējiem tiesību aktiem. Paldies! Gracias, presidente. Nākošais runātājs ir Ansagars. Es runāju nevis par šodienas Eh, debatēm, bet eh, pār tām, kas notika iepriekšējā eh, sasaukumā, un esam pārsteigti, ka tiek atvēlēta viena minūte par tēmatu, kur ir jārunā vismaz trīs minūtes katrās debatēs. Tāpēc lūdzu jūs skatīt šo jautājumu, jo ja ne plenāra sēdē, ne komitejā mēs nevaram pietiekam izteikties par jautājumu, tad kāda jēga ir mūsu pastāvēšanai? Es pārstāvu valsti, kurā ir daudz bioloģiskās lauksaimniecības, esmu tāpēc ir iesniegt daudzi grozījumi iesniegti Bet es domāju, ka runājot par sēklām un par citiem jautājumiem, mums ir da vajadzīgs daudz vairāk laika un lūdzu parlamenta dienestiem nodrošināt vismaz trīs minūtes runas laika. Paldies! Tak, może rzeczywiście zamiast zorganizować parę spotkań. Ja. Varbūt mums patiešām vajadzētu organizēt vairāk sanāksmju, lai visi varētu izteikties un lai mums būtu vairāk laika mūsu diskusijām. Mums uh, šī informācija ir jādod, jānodod tālāk, jo pašlaik uh, gribu jums norādīt, ka mums vēl ir paredzētas diskusijas par grozījumiem. Paldies priekšādētāji! Es vēlētos pateikties arī referentam Hoislinga kungam. Mēs, eh, protams, varam šeit redzēt, ka zaļais cīnās par eh, robežvērtībām un par eh, kaitīgo vielu ar kontrolēm. Tas šķiet patiešām ievērojami. Par ekoloģisko sēklas materiālu. Es domāju, ka šeit vajadzētu vēl daudz ko darīt. Mēs sagatavojām pētījumu, un tur tiek teikts, ka 85% no sēklas materiāla ražošanas ir trīs koncernu rokās. Uh, Un ja bioloģiskiem uzņēmējiem ir jālieto tikai bioloģiskās sēklu materiāls, tad mēs nevaram nodrošināt šeit uh, tirgus attīstīšanu. Vajadzētu nodrošināt vairāk stimulu, vajadzētu šo jomu virzīt uz priekšu, jo īpaši vajadzētu domāt par mūsu Eiropas sēklas ražotājiem. Par kalnu reģioniem es nedomāju, ka mums vajadzētu šeit vairāk izņēmumu. Tas pats attiecas arī uz lokopiem. Uh, Kalnu reģionos bioloģiskā lauksaimniecība ir ļoti uh, izdevīga, tās ir jauns izredzes. Uh, šī lauksaimniecība varētu um, at, nākotnē būt ļoti nozīmīga. Attiecībā uz uzņēmumu lielumu varbūt austeriešiem uh, tas ir jo īpaši būtiski. Es gribētu zināt, uh, kas notiks ar šo 2999. cūku, kādā veidā tai uh, būs labāk dzīvot nekā 3015. Vai te ir saistība arī ar um, turēšanas uh, um, dzīvnieku labturības metodēm vai ar ko citu? Sí, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji, pievienojos kolēģis Seransas eh, priekšlikumam, jo debatēm ir vajadzīgs vairāk laika, un tāpēc vadību un sekretariātu lūdzu sakārtot šo jautājumu. Runājot par tēmātu, arī es esmu no Spānijas, kur ir daudz bioloģiskās lauksaimniecības. Šajās debatēs vairāk izteicās sakot, ka ir jābūt tikai bioloģiskai lauksaimniecībai, bet vienmēr pastāvēs gan bioloģiskā, gan konvencionālā lauksaimniecība, kurām ir jāpas, jādod iespēja abām pastāvēt. Un tāpēc ir jāparedz jaukta ražošana, bet visdrīzāk ar kādiem grozījumiem. Tāpat gribēju atsaukties uz to, ka pārāk daudz tiek atstāts komisijas ziņā, un tāpēc ir laiks pārskatīt šo pamatnoteikumu. Ļoti svarīgs ir 20. pāns. Manuprāt, esošā situācija nav veiksmīga nozarei, bet arī nedomāju, ka var pilnībā piekrist jūsu priekšlikumam. Tāpat nav skaidrs par, uh, eh, punkts par um, ganāmpulka apjomu. Es saprotu jūsu ideoloģiju, bet dažkārt nevar abus šos terminus jaukt kopā. Pan posel Dorfman, bardzo prošu. Nākošais runātājs Dorfman. Paldies, priekšādātāji. Es uh, vēlētos arī norādīt uz uh, laika problēmu. Mēs eh, tikko gandrīz eh, divas stundas runājām par Brazīlijas lauksaimniecību, kas, protams, ir ļoti interesanti, bet eh, kuram, diemžēl, nav nekāda tieša sakara, nav tieši rezultātu. Un pašlaik mēs runājam par ārkārtīgi būtisku tematu, kur ir runa par tiesību aktiem, un šeit mums ir tikai dažas minūtes debatēm. Par robežvērtībām. Esmu no valsts, no Itālijas, kas uh, Uh, uh, ir ieviesusi šīs robežvērtības jau vairākus gadus, un tas ir novedis pie problēmām, jo uh, piesārņojums no konvencionāliem uzņēmumiem parādās arī bioloģiskos uzņēmumos. Un es redzu, ka arvien vairāk bioloģisku uzņēmumu, kas ir nodarbojušies ar ekoloģisko lauksaimniecību, diemžēl uh, uh, eh, ir spiest atteikties no ekoloģiskās lauksainiecības, jo nespēja ievērot robežvērtības. Un uh, līdz ar to uh, konvencionālie uzņēmumi gūst virsroku. Es uh, domāju, ka varbūt mums vajadzētu paskatīties uz pieredzi Itālijā un pateikt, ka komisijas priekšlikums pašreizējā formātā nav saprātīgs. Paldies, priekšēdētāji. Hoislinkungs. Mani ļoti interesē jūsu teiktais. Ekoloģiskā lauksaimniecība Bulgārijā šķiet ir mazliet tā kā apvērsta. Domāju, ka parlamentam vajadzētu darboties aktīvāk. 116. grozījumā mēs runājam par uh, bioloģisko produktu certifikāciju, tāpat arī tiek pieminēts riski izvērtējums. Lai mēs varētu saglabāt ekoloģisko lauksaimniecību un tās tīrību, uh, Šīs kontrolas vajadzētu nodrošināt visiem ražotājiem, un tām ir jānotiek katru gadu. Šeit ir runa par kvalitātes nodrošināšanu. Domāju, ka no tā mums nevajadzētu atteikties. 352. grozījumā tiek teikts, ka kritēriji tiks noteikti vēlāk. Varbūt Hoislinga kungs mums varētu iesniegt vairāk informācijas par to, kad tieši šie kritēriji tiks definēti. Certifikācija uh, ir jāuzlabo, ir jāsamazina bio, bio, birokrātiskais sloks, bet ir jāsaprot arī, kādi noteikumi būs jāievēro. Ekoloģiskie ražotāji manā valstī ar mani ir sazinājušies un sako, sakot, ka uh, grupu certifikācija varētu novest pie zemākas kvalitātes, proti pie sliktākām kvalitātes kontrolēm. Tāpat arī tika runāts par dažāda veida sēklu materiālu, un jo īpaši par eh, tā daudzveidīgumu. Ja runā par eh, augļiem un dārzeņiem, tad šī daudzveidība ir ļoti būtiska. Eh, piemēram, konkrētā reģionā varētu audzēt konkrētus augļu un dārzeņu veidus. Šādā veidā mēs varētu veicināt vietējo ražošanu un novatoriskumu šajā sektorā. Savus priekšlikumus nosūtīšu jums vēlāk. Takulas uh, kungs. Kiitoksia, puheenjohtaja. Paldies priekšsēdētājiem. Sākumā es vēlētos pateikties eh, Hoislinga kungam. Viņš Es eh, atkal jums pievienojos, tā kā Olī Rēns atgriezās Somijā, un es vēlētos dalīties ar pāris idejām. Ir vairākas eh, tēmas, kas saistāmas ar aģentūru un ar to saistītajiem jautājumiem. Mums kā likumdevējiem ir jāpatur prātā tas, ka mums vajag uh, mazāku, bet labāku likumdošanu. Aģentūra neko jaunu šajā jomā nepiedal, nepiedāvās, jo mums jau ir gan daudz birokrātijas. Uz risku balstīta analīze ir uh, lieta, kas būtu laba, nav vērts veikt vairākas kontrolas gadā. Mums vajadzētu arī uzticēties lauksaimniekiem, ka viņi uh, kārtīgi dara savu uh, darbu un uz risku balstītās kontroles būtu pilnībā pietiekamas. Mums uh, vajadzētu mazāk birokrātijas un vairāk uh, saprāta naudas tēriņos, lai atbalstītu ražošanu. Tās ir idejas, ar kurām vēlējos padalīties, un es vēlētos vēlreiz pateikties Haslinkungam. Said, Chairman, proposal... Priekšādātāji, līdz šim ziņojumam, līdz šim priekšlikumam lielākā daļa ekoloģisko ražotāju Lielbritānijā priecājās par Eiropas Savienību, viņiem pat tā patika. Tagad uh, viņi sāk pārdomāt īstenībā būs gandrīz neiespējami nodrošināt ekoloģisko lauksaimniecību mūsu valstī saskaņā ar šiem noteikumiem. Šeit vispār nav nekāda elastīguma, tas viss ir ļoti riskanti un tirgus ir ļoti neskaidrs. Mūs eh, Lielbritānijā ekoloģiskajā nozarē ļoti labi kontrolē. Eh, augsnes asociācija šeit patiešām labi strādā. Bet eh, te parādās informācija, ka šī ekoloģiskā pārtika ir daudz labāka par jebkādu citu pārtiku, šeit nedrīkst būt pilnīgi nekāda piesārņojuma. Daudzi uh, šajā telpā uh, noteikti mm, nezinās, ka 30 eh, tonās eh, lauksaimnieciskās ēglas materiāla var būt viss, kas iekšā gan metāls, gan uh, putnu mēsli, gan augsne. Nu, protams, tas viss varbūt ir tīrs, bet vai tur ir uh, kāda uh, barojošā vērtība iekšā? Okay. Pan poseł Federlej. Tack så mycket, herr ordförande. Jag vill understryka... Paldies, priekšsādātāji. Merci, monsieur le président. C'est mon voisin qui me dit... Paldies, mans eh, kaimiņš man novērsa uzmanību, bet eh, mēs eh, ar lielu gandarījumu iepazināmies ar Hoslinga kunga ziņojumu, kas īpašu uzmanību vērsa uh, bioloģisko produktu teritoriju noteikšanai, kā arī tika veicināta mm, to mm, iztrūkstošo produktu veicināšana un tam līdzīgi jautājumi. Tas viss, mūsuprāt, ir eh, labas lietas, tas ir nepieciešami, bet īpaši koncentrēšos uz vissvarīgāko punktu. Šajā priekšlikumā ir punkts, par ko jāpauž nožēla, ka te nav risināta sociālā dempinga problēma. Uh, un lauksaim, bioloģiskā lauksaimniecība dažos reģionos mm, šodien mm, cieši no eh, tā, ka ir dārgi produkti, bet ka ir arī šis eh, darba spēks, kas ir gana liels un ka ir augstas maksas. Un šī sociālā dempinga problēma ir jāņem vērā šajā pētījumā, lai nebūtu tā, ka tiek izmantots vietējais vai nelegālais darbaspēks, kur 10 eiro vidē tiek maksāti dienā, un tā, lai bioloģiskie produkti ne tikai tiktu izcelti, bet arī tiktu risināta šī dempinga problēma. <coughs> Tack så mycket, herr ordförande. Eh, jag vill börja med att understryka Fēderleha kungs. Paldies priekšsādātā. Es vēlētos sākumā uzsvērt to, cik nepieciešami ir veikt viedokļu apmaiņu komitejā. Mums kā locekļiem tas palīdz labāk eh, saprast tematus, kas ir svarīgi mūsu kolēģiem, un tad mēs arī nu, balsošanas brīdī būsim gatavi. Ziņotājs ir gājis pa pareizo ceļu, īpaši salīdzina ar komisijas sākotnējo priekšlikumu, bet vēl ir dažas lietas, kuras var uzlabot. Trīs punkti. Jautājums par to, vai var iegūt piena ražošanu vai uh, gaļu no bioloģiskās lauksaimniecības jauktās uh, īpašumos, un Zviedrijā ir tāda situācija, ka tiek sadalīti riski e, starp tradicionālo un bioloģisko ražošanu, un šādas iespējas turpina pastāvēt, jo pretējā gadījumā e, šīs e, bioloģiskās lauksaimniecības nevarēs līdzās pastāvēt. Un tad par aģentūras izveidi. Līdzīgi kā Soma kolēģis norādīja, mēs nevēlamies šo pārmērīgo birokrātiju Mēs nevēlamies apdraudēt augošo tirgu un eh, ļaut tam augt. Palangres kundze. Lanagani kungs, paldies! Es vēlējos apsveikt uh, Hoislinga kungu par paveikto darbu, bet es uh, gribētu piekrist cilvēkiem pie prezidija kalda, kurš teica, ka ir vajadzīgs uh, lielāks laiks grozījuma iesniegšanai. Tiem, kas vēlas ilgāk šeit runāt, man ir ieteikums. Varbūt mēs varētu sākt sanāksmes laikā. Es eh, dažkārt eh, šeit eh, atnāku un mm, sāku šaubīties par savu lasīt prasmi. Cilvēki vienkārši šeit pulcējas, jo pusstunda pagājusi kopš senāksmes sākuma. Šķiet, ka jūs tā kā mazi bērni nespējat apsēsties pie galda. Varbūt cilvēki varētu ierasties laikā. Es darbojos uh, Uh, valdē savā skolā, un direktors vienkārši aizslēdz durvis, ja jūs nebijāt laikā. Un īstenībā mums būtu bijušas vēl 20 minūtes, uh, ko runāt, ja visi būtu ieradušies laicīgi. Paldies! Tagad uh, došu vārdu komisijas pārstāvēji Monikai Parijā. Lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji, paldies uh, īpaši Oislinga kungam par ziņojumu projektu, kur ir uh, ļoti nozīmīgs darbs ieguldīts, un mēs uh, to gaidām ar lielu nepacietību. Es vēlētos bilst pāris vārdus par iemesliem, kas mudināja komisiju naklē ar šo priekšlikumu. Uh, Vispirms, kā jūs zināt, eh, bioloģiskās lauksaimniecības sektora izaugsme ir ļoti būtiska, aptuveni 9% gadā ir vērojama šī izaugsme, un tātad šis eh, sektors no šauras nišas sektora kļūst par uh, vispārējāku, plašāk izplatītu sektoru, kas ieņem nozīmīgu lomu pašreizējā patēriņā. Otra lieta, ko vēlējos uzsvērt, ka šis būtiskais pieaugums galvenokārt tiek iegūts no importa, nevis bioloģiskās lauksaimniecības ražīguma pieauguma Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka šeit ir nepieciešams atvieglot uh, jaunu dalībnieku ienākšanu šajā strauji augošajā nozarē. Treškārt, pašreizējā kontroļu sistēma nav pietiekami stingra, to arī revīzijas palāta norādīja, detalizētāk nekomentēšu, bet ir lietas uzlabojamas kontroļu jomā. Četrakārt, sistēma, kāda pašreiz darbojas, uh, nenostāda vienlīdzīgās pozīcijās Eiropas ražotājus un importa ražotājus, un mūsu vēlme bija stiprināt harmonizācijas noteikumus, lai nodrošinātu to, ka no trešām valstīm nākošie produkti atbilstu tiem pašiem noteikumiem, kā tie, kas tiek ražot Eiropas Savienībā. Un pēdējais punkts - Eiropas patērētājiem nav pienākums pirkt bioloģiskas lauksaimniecības produktus, bet viņi tos pērk tāpēc, ka viņi uzticas marķējumam, saskaņā ar kur tiek nodrošināta noteikumu ievērošana, un ka eh, tur nav eh, pesticīdi vai citas aizliegtas vielas, un tieši šo uzticamību vajag stiprināt, pretējā gadījumā patērētājiem nebūs īpaši iemesli izvēlēties tieši šo produktu. Lūk, šie bija iemesli, kāpēc komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu. Vēl viens no svarīgākajiem punktiem šajā priekšlikumā ir uh, Mm, šīs um, vielas um, pārpalikumi un uh, šis slieksnis pesticīdiem. Un tas ir mm, tāpēc, ka pat ja mēs nodrošinam uzraudzības un kontroles sistēmu šiem produktiem, kas ir aizliegti, tajā pašā laikā ir iespējams, ka šīs vielas eh, tomēr ir klātesošas par spīti uh, tam, ka tiek ievēroti noteikumi un tāpēc šī vielu klātbūtne, ka pret to vajadzētu vienoti attiekties Eiropas Savienības ietvaros. Šobrīd tā nav. Un tad patērētājiem būs tātad šī uzticība, par kuru runāju marķējumā. Runājot par komisijas nostāju. Nu, es plašāk nerunāšu, redzu, ka priekšsēdētājs jau gatavojas iztara āmuriņu, bet mums ir mm, šī. Mums ir gatavība veikt dialogu, un komisārs kopš sava pilnvaru laika sākuma izrādīja vēlmi būt elastīgam un ir eh, pievērsts uzmanību šim priekšlikumam. Uh, un konstruktīvam dialogam ar abām citām institūcijām, lai būtu pēc iespējas lielāka elastība un arī attiecīgi nozars attīstība, uz kur atsaucos iepriekš. Lās paldies! Hoislinga kungs, lūdzu jums vārds tagad eh, noslēguma vārdiem. Kā jau es minēju, līdz 12. jūnijam varēs iesniegt eh, grozījumus, un ir paredzētas eh, vēlreiz diskusijas pēc grozījuma iesniegšanas. Un Hoislinkungs, varbūt jūs varētu mūs informēt par pašreizējo situāciju, tā lai visi zinātu, kas īsti notiek, un lai visiem ir vajadzīgā informācija. Došu jums tagad vārdu, un pēc tam turpināsim darbu zālē 4Q2 kur mums ir sardzā, paredzēta kopīga tikšanās ar vidas komiteju, lai runātu par klonēšanu un pēc tam tiksimies eh, atkal ceturtdien, kur ir paredzēta balsošana. Paldies priekšādātājs, šķiet, ka pašu būtiskāko jau esmu pateicis. Paldies arī par konstruktīvajiem priešlikumiem. Domāju, ka ir eh, svarīgi arī uzklausīt kritiku. Patiešām um, diskusijas vēl ir vajadzīgas. Ļoti daudzi ekoloģiskie uzņēmumi satraucas par šo situāciju, jo tas tā attiecas uz viņu nākotni. Domāju, ka līdz vasaras atvaļinājumam mums vēl būs iespēja apspriesties un cerams, ka lauksaimniecības komiteja līdz vasaras atvaļinājumam varēs vienoties. Ļoti interesantas ir diskusijas par šiem dalītajiem uzņēmumiem. Mūsu kompromisa priekšlikums jau ir izplatīts, Šeit ir runa par tādu īsāku laika periodu. Es redzu, ka ļoti daudzas eh, dalību valstis eh, diskutē par šiem jautājumiem un cerams, ka mums izdosies panākt kompromisu. Daudzās dalību valstīs ir kultūras atšķirības. Vācijā un Austrijā uzņēmumu dalīšana nav nekāds temats, bet tātad eh, uzņēmumi netiek dalīti, kamēr citās valstīs šādi uzņēmumi sastāda pat 40% no visiem uzņēmumiem. Es eh, domāju, ka mūsu galvenais mērķis ir panākt, lai pēc jaunās regulas būtu vairāk ekoloģisku uzņēmumu, nevis mazāk. Tieši tāpēc mums vajadzētu vērsties pie komisijas, lai runātu par robežvērtībām. Aptaujā Vācijā uh, mēs redzējām, ka patērētāji nevēlas, lai būtu vairāk šķēršļu. Un īsnībā uh, arī, ja tiek aptaujāti konvencionālās pārtikas eh, patērētāji, viņiem ir tieši tādas pašas prasības kā ekoloģiskās pārtikas eh, patērētājiem, arī viņi nevēlas piesārņot pārtiku. Jebkurā gadījumā es ceru, ka mums izdosies eh, panākt risinājumu. Es domāju, ka nevajadzētu uzlikt vēl vairāk sloga ekoloģiskajiem uzņēmumiem. Mēs nedrīkstam šeit iebiedēt uzņēmumus un uh, nedrīkstam padarīt ekoloģisko lauksaimniecību vēl sarežģītāku. Čwartek głosowanie o dziewiątej. Prosimy przynieść karty. Potem mamy... Tātad uh, ceturtdien ir paredzēts balsojums pulksten deviņos. Neaizmirsiet savas balsošanas kartes, un pēc tam mēs tiksimies ar komisāru. Tagad eh, turpināsim darbu zālē 4Q2. Runāsim par eh, klonēšanu un par grozījumiem.